Buongiorno, cominciamo. An... Labrīt, dārgie kolēģi, un sāksim sanāksim bez kavēšanās. Sāksim satīt 14. punktu par Eiropas Savienības un Krievijas tirzniecības attiecībām un eh, apspriedīsim rezolūcijas eh, projektu. Referents šeit klāt nav, bet Kampas kungs viņu aizstāja un es dod vārdu viņam. Ja viņš ir. Uh, chairman, it's me who will. Priekšsēdētāji, Vinklēr kungs saka, ka viņš aizstās uh, Stardī kungu. Es ceru, ka jums nav nekas pretī. Un, ja ļausiet, tad es nolasīšu viņu pozīciju, kas man ir rakstiski. Tātad Roberts Stārdīs, kurš ir referents par tirniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Krieviju, sūta savu visdziļāko atvainošanos par to, ka viņš personiski nevar būt klāt šeit, lai iepazīstinātu ar rezolūcijas projektu. Īt komiteja šajā, šajā atzinumā pauž savas, eh, savu reakciju un uh, eh, iecers attiecībā uz tirzniecības attiecību nākotni ar Krieviju, kas pēc 15 sarunu gadiem beidzot pievienosies daudzpusē tirzniecības sistēmai, protams, ja to ratificēs Krievijas doma. Šī rezolūcija nav provokatīva, tā runā par mm, to, kādas būs uh, sekas pēc tam, kad Krievija būs iestājusies PTO un kas tiek sagaidīts no Krievijas tirzniecības politikas nākotnē šajā kontekstā. Uh, tas ir līdzsvarots izvērtējums tirznieciskajām attiecībām starp uh, šīm divām pusēm, tātad Eiropas Savienību un Krieviju, un tajā tiek aicināts likvidēt net, netaisnīgos tirzniecības šķēršļus un veicināt preču brīvu attīstību apriti un investīciju piesaist. Šīs rezolūcija varētu tikt iesniegt komitejā jūlijā, lai par to varētu balsot plenāra sesijā septembrī, un līdz tam laikam Krievijas domē vajadzētu būt ratificējušai iestāšanās līgumu int komitejai, apmeklējot uh, Krieviju oktobrī, tad attiecīgi būs pienācīgs saruna mandāts. Paldies! Grācie! Paldies! Paldies un tālāk došu vārdu ēnu referentiem, lai tie pastāstītu par eh, sarunu komandu Fēderskundz no tāds partijas grupas. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamna președinte. N-ar mai fi nimic de adăugat. Eu cred că... Paldies, priekšsēdētāji. Neko daudz uh, man vairs nav ko piebilst. Uzskatu, ka referents ir pastrādājis ļoti labi. Mūsu politiskā grupa atbalstīja ziņojumu. Grācie, onorevole. Paldies, Kokmērkungs. Kundze, es atvainojos. Paldies. Es arī esmu apmierināta ar eh, rezolūcijas sagatavoto tekstu, un tad komitejā mēs par šo rezolūciju ceru varēsim nobalsot jūlijā. Tomēr gribētu vērst jūsu uzmanību arī uz eh, pāris aspektiem, kas rada zināmas bāžas. Un Vinklēr kungs eh, teica, ka Stördī kungām ir zināmas cerības un vēlmes uh, nostiprināt tirniecības attiecības ar Krieviju, bet tad, kad mēs uzklausījām komisāru, kurš runāja par Krieviju šajā komitejā pirms laika, viņš nemaz nebija tik optimistiski noskaņots par ciešākām attiecībām ar Krieviju pēc, iestāšanā, pēc tās iestāšanās PTO. Gluži pretēji viņš norādīja, un to mēs dzirdām arī no vairākiem citiem avotiem, ka Krievijas amatpersonas izmanto eh, PTO iestāšanās faktu kā argumentu pret jebkādām tālākām tirdzniecības saistībām attiecībā pret Eiropas Savienību. Un kas attiecās uz jaunu nolīgumu slēgšanu starp Eiropas Savienību un Krieviju, tad patiesībā tas eh, izskatās visai nesasniedzami. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai ar šo rezolūciju mēs uh, aicinātu Krieviju sēsties pie sarunu galda. Tāpat laikā mums vajadzētu padomāt par šī tirdzniecības jautājuma skatīšanu tādā piezemētākā garā. Un to arī varētu atspūgļot rezolūcijā. Protams, ir labi būt ambicioziem ar tālajošiem mēķiem, bet Vācijā mēs sakam, uh, Es ceru, ka tulk to varēs iztulkot. Labāk, Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Big you dream of. Tā kā es domāju, ka varbūt par to vajadzētu parunāt. Grācie. Paldies. Šulc kungs lūdzu. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I also want to. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu pateikties uh, referentām par paveikto darbu, un es gribētu pateikties tīpaši eh, viņām par eh, labo sadarbību uzraudzības grupā, kas sako tirniecības attiecībām ar Krieviju. Tomēr es gribētu norādīt uz divām, trim tādām lietām, kam būtu jāpievērš īpaši uzmanību turpmāk sadarbojoties ar referentu. Tīpaši, ja paraugāmies uz rezolūcijas projekta desmito punktu. Es domāju, ka mums nevajadzētu aicināt aizstāvēt kā svarīgos elementus. Jā, protams, šie elementi ir nozīmīgi, bet es domāju, ka mēs varētu panākt uzticības pilnu sadarbību ar Krieviju arī tad, ja mēs viņus uztvērsim kā vienlīdzīgu partneri, kurām arī ir ieinteresētība attīstīt šādas tirdzniecības attiecības Eiropas Savienību. Tas e, sasaucās ar to, ko vakar runājām ar Dānijas prezidentūru par zaļo tirdzniecību, un to vajadzētu šeit pieminēt sadaļā par enerģētiku. Un te mēs varētu arī izstrādāt kopīgu pieeju. Tāpat gribētu norādīt, ka varbūt vajadzētu pārdomāt to, kā mēs risinam jautājumu par muitas savienību. Mums ir jāatcerās, ka mēs vedam sarunas ar Krieviju, bet Krievijai ir tiesības veidot un kārtot savas ārējās attiecības ar trešajām valstīm pēc saviem ieskatiem. Tādēļ mums ir ļoti precīzi un piesardzīgi jāapraksta mūsu sarunu partneru attiecības ar pārējiem partneriem muitas savienībā. Esmu gatavs sadarboties tālāk arī ar referentu, un es domāju, ka rezultātā mēs iegūsim ļoti labu rezolūcijas tekstu. Paldies! Paldies! Neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties par šo jautājumu. Tad es lūkšu komisijas pārstāvu komentēt. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi gribu norādīt, ka no Eh, komisijas eh, tirsniecības ģenerāla direktorāta puses pilnībā pievienojamies teiktiem par eh, ziņojumu kvalitāti. Tas ir labs. Un uh, atgriezīšos pie uh, viena no deputātiem teiktā par to, ka zināmā mērā šķiet, ka Krievijai liekas, ka tas, ko ir piedāvājusi PTO tirsniecības jomā, ir maksimums, ko tā var sniegt. Uh, Un e, otrais posms, kas mums ir e, jaunā nolīguma apspried, tad šķiet, ka te vairs Krievija iesaistīties negrib. Atgādināšu kaut ko, kas e, gana skaidri atzinumā, ziņojumā neparādās, kas ir vienīgā mana kritika. Priekšstādātājs Barozu prezidentam Putinam norādīja, ka mums nebūs jauna nolīguma ar Krieviju, ja nebūs nodaļas par tirzniecību, kas būs gana skaidri pareizi aprakstīta. Um, un uh, es gribu aicinātu dokumentā atspogļot šo domu nedaudz spēcīgāk no politiskā viedokļa, bet uh, kopumā kritizēt negribu, gribēju tikai norādīt uz šo domu. Kopumā komisijai ir priekšstats, ka šobrīd, kad uh, PTO uh, sāk sadarboties ar Krieviju, tāpat laikā uh, Putins norāda, ka vajag kompensēt uh, Eh, izmaksas eh, ies, eh, sadarbības uzstādnē ar PTO ieviest restriktīvas pasākumus, tirsniecības blokādi, kas mums šķiet zināmā mērā satraucoši. Paldies! Grācie! Paldies par šiem vērojumiem no komisijas puses. Un Domāju, ka mm, referentam tiks nodots jūsu teiktais. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 25. jūnijas, pulkstens 12. dienā. Tālāk pārējām pie 15. darba kārtības punkta rezolūcijas projekts par komisijas rekomendācijām attiecībā uz padomas lēmumu par sarunu uh, uzsākšanu ar Japānu. jūnija minisesija apstiprināja rezolūciju atbilstoši 90. reglamenta punktām, aicinot atlikt padomē sarunu uzsākšanu, kamēr parlaments būs pieņēmis lēmumu par sarunu mandātu. Sorry. Per conséquent, excusez-moi, mais quelquefois. Atvainojiet, bet dažkārt ir eh, daži sīkumi, kas vēl jāprecizē. Eh, koordinatori gribēja atsaukt šo rezolūcijas priekšlikumu saskaņā ar 94. Eh, noteikumu un ņemot vērā, ka par rezolūciju jau balsojām un parlaments to pieņēma Tā kā nav ši, šīs rezolūcijas priekšlikuma projekts ir atsaukts, un mēs gribētu tagad izstrādāt viedokli pār piedāvāto sarunu mandātu. Mm. Tāpēc uzskatām, ka rezolūcijas priekšlikuma projekta izskatīšanai vajadzētu komitejā notikt. Um, septembrī un plenāra sēdē oktobrī. Vai kādam būtu komentāri? Passiamo al punto 16. Labi, pārējām tālāk pie 16. darba kārtības punkta vispārējais Eiropas Savienības budžets uh, 2013. finanšu gadam. Visas sadaļas. Um, mūsu uh, referents ir Pēters Stašīn no Tautas partijas, un viņam došu vārdu, lai pastāstītu par šo dokumentu, bet šķiet, ka viņš vēl nav ieradies. Referents vēl nav ieradies, līdz ar to vēršos pie komisijas. Sanāksme šķiet risinās eh, ļoti mistiskā veidā. Daži ir, eh, daži nav ieradušies, programmā ierakstītie kaut kur nozaduši, eh, tie, kas nav ierakstīti, grib izteikties. Referenta kungs, nu, kad esat gatavi, lūdzu, jums iespēja izteikties. Thank you, Madam Chair, and I apologize. Paldies priekšsēdētāji un atvainojos, jo es cerēju, ka mans punkts tiks skatīts pusdesmitos un tādēļ nedaudz kavējos, jo man bija uh, lietas darāms citviet. Es gribētu atgādināt, ka pagājušajā gadā mūsu komiteja apstiprināja trialogu mandātu uh, jautājumā par 2013. gada budžetu. Tas noteikti atvieglos darbu mūsu nākamajā posmā. Uh, Tas ir budžeta atzinuma sagatavošana ar grozījumiem budžeta projektām. Komitejas prioritātes tika ļoti skaidri noprecizētas noslēgumā atzinumā un gribētu tās atkārtot. Pirmkārt, Eiropas Savienības tirniecības politikas pārskatīšana 2013. gadā, kā to pieprasījām, kas pārīja ziņojumā par Eiropas Savienības tirniecības politiku Eiropas Savienības 2020 stratēģijas kontekstā. Atbalsts MVU internacionalizācijai, lai uzlabotu un atvieglotu viņu iek, uh, ienākšanu jaunos tirgos. Attiecībā uz kaimiņu valstīm tehniskā palīdzība tirzniecības partneriem Dienvidu un Austrumu reģionos, realizējot principu vairāk par vairāk. Un Eiromed inovāciju iniciatīvas uh, uzsākšanu, pārmaiņu veicināšanai, kā arī finansējumu rezervēšanu tirzniecībai, ICI, ICI e plus un mikrofinansiālā palīdzība. Kā tas sasaucas ar to, ko komisija ir ierosinājusi nāk, piedāvājusi nākamā gada budžetam? 25. aprīlī komisija iepazīstināja mūs ar budžetu projektu 2013. gadam. Kā jūs zinat, kopumā budžeta projekts veido 250,9 miljonu asignējumos, tas ir 3% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bez inflācijas, bet atņemot inflāciju, mēs redzam, ka budžets saglabājas kā iepriekšējais. Tālāk maksājumi, kas eh, jāveic, pēd, priekšējā, pēdējā gadā veido 137,9 miljārdus eiro, kas ir 6,8% palielinājums. Kopumā gribētu analizēt asignējumu palielinājumu atsevišķās budžeta pozīcijās. Starptautiskā valūtas fonda finansējums attiecās eh, gan saistī, uz saistību maksājumiem, kas ir 4,6% finansējumam plus 22,71%. Tas ir apmierinoši. Sadarbība ar rūpnieciski attīstītajām trešajām valstīm palielina uh, saistības par 1,58%, bet samazinās maksājuma apjoms, un tas ir nedaudz satraucoši. Jāatzīmē, ka būtisks pieaugums gan saistībās, gan maksājumos finanšu sadarbībai ar Austrumēropas valstīm, kas eh, lielā mērā sakrīt ar mūsu lūgumiem. Diemžēl esmu pamanījis arī nelielu samazinājumu. Tas ir mīnus 2,73% saistībā maksājumos un 3% samazinājums finansējumam pozīcijā, kas paredzēts sadarbībai ar attīstības valstīm Āzijas reģionā. Arī tas ir nedaudz problemātiski, jo mēs savā atzinumā uzsvērām, cik svarīgi ir sadarbība ar um, strauji pieaugošiem eksporta tirgiem, bet es domāju, ka to daļai kompensē būtisks pieaugums. Tas ir 59% palielinājums saistību maksājumiem sadarbībai un attīstības palīdzībai Āzijai, Centrālajai Āzijai un Irākai. Visbeidzot, pozīcija attiecībā uz ārējām tirsniecības attiecībām palielināt par 23,3% saistībās un 18,7% maksājumos. Šeit mēs pieprasām Šeit mēs pieprasījām arī šādu palielinājumu, līdzīgi tā kā var teikt, ka tas ir mums apmierinoši. Šādu budžetu varētu apstiprināt, vienlaicīgi norādot, ka komisijas pozīcija šķiet visai saprātīga, ņemot vērā mūsu komitejas prioritāti. Tomēr budžetu vajadzētu noslīpēt atsevišķās pozīcijās, lai atbildētu uz mūsu prioritātēm. Gribētu atgriezties pie pirmā referentu tikšanās reizes, gatavojot atzinumu par budžetu, kas notika 9. maijā, ko sasauc Lavijas kungs. Šajā referentu sanāksmē viņš aicināja ikvienu komiteju savu sagatavot atzinumus, kur tās identificētu tās jomas, kur budžeta pozīcijas būtu jāpalielina, un tās jomas, kur budžeta pozīcijas varētu samazināt. Tādēļ sagaidu no jums kolēģi priekšlikumus šajā sakarā. Labprāt uzklausīšu arī ēnu referents un viņa pirmās reakcijas. Paldies! Merci à notre rapporteur et je demande. Paldies referentam komisija. Vai jums būtu kādi ieteikumi, vai jūs gribētu kaut vēl piebilst? Šķiet, ka nē. Komisijai nekas nav sākāms. Tādā gadījumā eh, mūsu projektu iesniegsim 11. Eh, un 12. jūlijā. Desmitos sāksim balsošanu. Līdz tam mums vēl ir neliels eh, brīsniņš brīvs. Maza pauzīte. Atgriežamies desmitos uz balsošanu. Bene, riprendiamo. Labi, kolēģi, atsāksim darbu. Vispirms eh, vēršos pie kolēģiem, lai uzzinātu, vai piekrītat. Tam, kā televīzijas kameras paliks zālē un filmēs. Ja jūs ļoti vēlties, mēs varam arī uzstāt, lai eh, žurnālisti ar videokamerām pamestu zāli. Gribu atgādināt žurnālistiem, ka 15 minūtes pirms balsojuma beigām sāksies preses eh, konference parlamenta preses zālē. Bet pieļauju, ka jums visiem jau tas ir zināms. Runājot par eh, preses eh, tiesībām šeit eh, atrasties un gūt informāciju, atcerēsimies, ka bū, būs iespēja tikties preses zālē. Un šodien atgādinu, ka notiekošais balsojums būs ļoti garš. Kolēģi, tātad vēlreiz vēršos pie jums, vai jūs uzstāt uz to, lai video kameras pamest zāli? Ja nē, tad Nu, filmētāji paliks un turpinās šeit darboties. Tagad ķermies klāt e, pirmajam dokumentam, par kar, kuru jābalso grozījumu izdarīšana padomas regulas e, 1528-2007 pielikumā attiecībā uz vairāku valstu izslēgšanu no to reģionu vai valsts saraksts, kas paveikuši sarunas. Referents ir Deivids Mārtins. Lūdzu, sāksim balsošanu. Te ir iesniegti trīs grozījumi eh, no eh, referenta paša eh, un viens grozījums no deve komitejas un arī pāris grozījumi no citiem deputātiem. Ķersimies klāt ceturtajam grozījumam un piektajam grozījumam, kā arī deve grozījumam. Tie visi ir vienādi, kas ir pār. E chi è contro? Kas pret? Noraidīts. Otrais un sastais grozījumi. Arī tie ir identiski. Pieņemts. Atvainojiet, tiešām, kas ir pret? Kas atturās? Septītais grozījums. Kas par? pret, atturās. Desmitais un vienpadsmitais grozījums arī dzan ir identiski. Kas ir par? Pret? Kas atturas? Trešais grozījums. Kas par? Pret? Arī tas ir uh, pa, apstiprināts. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojam elektroniski. Tātad 16 pār. Pieņemts. Vajag atkārtot balsojumu. Zināms, tehniskas grūtības eh, radās. Mana karta, piemēram, nestrādāja. Lūdzu, balsojam vēlreiz elektroniski. Beidzam balsot. E, ir par divas balsis no tautas partijas par daudz. Tagad šķiet viss kārtībā. Beidzam balsot. 17 pār, 10 pret, pieņemts. Astotais grozījums. Kas par? Tas atkrīt. Pirmais grozījums pie piektā apsvēruma. Kas par, kas pret, kas atturās? Pieņemts. Gala balsojums par um, grozīto priekšlikumu. Kas par? Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Ir viena balss no tautas partijas par daudz. Tautas partija par vienu balsi daudz ir, par daudz ir iesniegusi. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot. 18 pār, 2 pret, 9 atturējušies, pieņemts. Aperta la votazione. Tagad pār šo visu grozījumu kopumā balsojam par. Eh, beidzam balsot. Pieņemts. 25 favore, 2 contro e 2. 25 pār, 2 pret, 2 atturējušies. Filipe, congratulazioni a Marti. Apsveicu eh, Mārtiņa kungu. Tagad eh, grozījuma izdarīšanā eh, regulā par olīveļu un citu lauksaimniecības produktu importu no Turcijas attiecībās komisijai piešķiramajām deleģētajām un iznošanas pilnvarām. Eh, tas ir komitoloģijas jautājums par šīm trim regulām. Referents ir Moreira kungs un Ir arī te vairāki grozījumi, ko ir mūsu komiteja jau pieņēmusi. Citi grozījumi pirms noteiktā termiņa iesniegt netika. Es aicinu balsot pār visiem grozījumiem blokā. Tātad pirmais bloks ir 1 līdz 13 grozījums, kas par pret, kas atturās, pieņemts. Tad ir gala balsojums par komisijas priekšlikumu. Balsojam elektroniski. Ja. Voto kjūzo. Beidzam balsot. 27 pār, neviens nav pret, divi atturējušies. Pieņemts. Balsojam par šo um, dokumentu kopumā. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 26 pār, neviens nav pret, viens atturējies. Pieņemts. Do you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 balsojumu vēl par to diskutēt. Nākamais. Eiropas Savienības un Jaunzēlandes nolīgums ar kogroz nolīgumu starp eh, Eiropas kopienas un, nu, un Jaunzēlandu par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu. Referents ir Moreira kungs, grozījumu te nav. Balsosim par šo priekšlikumu. Balsosim elektroniski, lūdzu. Jūzo. Beidzam balsot. 29 par, neviens nav pret, un neviens arī dzen nav atturējies. Apsveicam eh, Marēžas kungu, kurš gan nav mūsu vidū šobrīd. Certifikā demarkāža anta lasē el Austrāļa. Uh, nākamais uh, grozījumu izdarīšana nolīgumā starp Eiropas kopienu un Austrāliju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu certifikātiem un maķēmiem. Uh, Moreiras kungs ir referents, grozījumu iesniegt nav. Sāksim balsot. Turpinām balsot elektroniski, cerams, ka uh, Eh, viss darbosies. Beidzam balsot. 29 pār, neviens nav pret, neviens nav atturējies, apstiprināts. Pieņemts. Nākamais. Eh, Prodījuma izdarīšana padoms eh, regulā ar ko aptver dažas kopienas tarifu kvotas augstākā labuma lielopu gaļai un cūkaļai, mājputnu gaļai, e, kviešiem un kviešu un rūdzu graudu maisījumam un klijām, apsijām un pārējiem aplikumiem un paredz to pārvaldi. Mūsu mērķis ir saskaņot e, regulu ar pēc Lisabonas e, režīmu caur deleģētiem un īstenošanas aktiem. Te ir iesniegt pieci grozījumi kas uh, uh, ir jāskata tātad uh, omnibus balsojumā, ko pieņem mūsu mūsu komiteja iesniegti deviņi grozījumi. Balsosim par referenta grozījumu. Otro, kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Trešais grozījums, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Piektais grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Pirmais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Elektroniski balsosim. Tagad uh, sākam balsot par komisijas uh, grozīto priekšlikumu. Beidzam balsot. 26 pār, neviens nav pret, neviens arī nav atturējies. Uh, balsojam kopumā. Uh, beidzam balsot. 28 par, neviens nav bijis pret, neviens nav atturējies pieņemts. Domanda, monsieur Lange, s'il veut avoir un dialogue. Jautājums Langs kungam. Vai jūs gribat dialogu ar padomu? Šķiet, ka nē. Makrofinansiālā palīdzība Kirgistānas republikai. Te ir uh, padomē un parlamentam jālem par makrofinanciālās palīdzības sniegšanu Kirgistānas republikai. Referenci ir Moreira, iesniegts viens grozījums, to iesniegts pats referents. Tātad pirmais grozījums, kas par pret apturās pieņemts. Balsojam par eh, grozīto komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsojam! Beidzam balsot. A favore un contrario. 24 par. Astenuti. È approvato. Pieņemts. Tagad balsosim par visu normatīvo rezolūciju. Kopumā sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 24 a favore, un contrario. 24 par Viens kolēģis bija pret, četri atturējās pieņemts. E tagad balsosim par nolīgumu starp Eiropas kopienu un Izrēlu par konkrētu produktu atzīšanu. Mēs, mēs tagad balsosim par uh, atbilstību noteiktām normām un papildus protokolu ir arī orāli, mutiskais jautājums, kas tiks izskatīts uh, jūlija plenārsēdē. Tagad balsosim elektroniski. Sākam balsot. Le vote se fermé. Beidzam balsot. 27 pār neviens nebija pret, divi atturējās pieņemts. Création d'un instrument européen de voisinage. Eiropas Savienības kaimiņa attiecība instruments. Zamora est la rapporteure. Il y a 23 amendements déposés pour le projet d'avis. Alors. Tas ir atzinums, ko sagatavojas mūsu komiteja. 29. grozījums. Kurš pār? pret. Pārbaudīsim. Nobalsojam elektroniski par 29. sākam balsot. Pērto. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. 15 a favore. 15 par, 13 pret, neviens neaturējās pieņemts. Septītais grozījums, kurš par? Pret? atturas pieņemts. Ceturtais grozījums. Kompromiss grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Emendamento 8 e 30 e sono stati ritirati. 8 un 30 līdz ar to ir atsaukti. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas Pieņemts. 31., 9., 32. ir atsaukti. 10. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 33. divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa. Kas par? Pret. Noraidīta. Tomēr jāparbauda. Labi. Nobalsojam par šī grozījuma otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Tik jūza. Beidzam balsot. No ETP grupas tomēr ir viens liekas balsotājs. Votek jūza. Vai viss tagad ir nobalsojuši? 15 par, 13 pret. Eh, eh, pieņemts. Kompromiso eh, 3. Trešais kompromiss. A favore. Par. Pret. Atturas pieņemts. 36 par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Kjūza. Beidzam balsot. 15 par, 13 pret. Pieņemts. 12. grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Aperto il voto. Chiuso il voto. Beidzam balsot. Favore. 15 par 13 pret, neviens neaturējās pieņemts. 14. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 15. par. Pret. Atturas pieņemts. 39 par pret atturas pieņemts. 40. grozījums, kurš par pret Kurš par? Vēlreiz lūdzu. Paceļam roku. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 40. grozījumu. Chiuso il voto. Beidzam balsot. Allora, c'è stata un po' di confusione nella traduzione perché ave... Šķiet, ka bija pārpratums, saka priekšsēdētāji. Jūs necēlāt pietiekami naski roku, kad balsojāt, tādēļ es nevarēju saskaitīt, kā jūs esat nobalsojuši, un arī tulkojums nedaudz kavējas, un, protams, tad, kad tiek pārtulkots priekšsēdētājs teiktais, deputāti nevienmēr tam izseko reālajā laikā. 16. Kas pār? 41. 41. Siamo al 41, chi a favore? 41. grozījums. Kas pār? Pret. Atturas. Noraidīts. Ek. Aperto. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot elektroniski par šo grozījumu. Beidzam balsot. Sešpadsmit par, pret trīspadsmit pieņemts. Provāto. Emendamento 17. 17. Kurš pār? Pret. Lai būtu pavisam droši, nobalsosim elektroniski, sākam balsot. Jūzo. Beidzam balsot. 16 pār, 12 pret, pieņemts. 19. grozījums par. Chi è contro? Pret. Scusate. No? You can repeat 18, eh, 18 si vuole. Lo stiamo facendo a 19, ho detto 18. Chiedo scusa, siamo al 18 allora. Man pateica, ka jābalso par 18, saka priekšsēdētāji. 18. kas pār? Pret. Tomēr būs jāpārbauda. Balsojam elektroniski par 18. grozījumu. So. Beidzam balsot. 17 par, 12 pret. Neviens neaturējās. Grozījums pieņemts. 19 par. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Sestais kompromiss. Pār. Pret. Atturas pieņemts. Divdesmitais atkrīt. Otrais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 23. grozījums e, atkrīt, ja ir pieņemts otrais kompromiss. Tādēļ balsojam par ceturto grozījumu. Kas par? Pret? atturas pieņemts. Piek, 26. grozījums. Amendamento 5. Tomēr piektais saka priekšsēdētāji. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 26. grozījums. Kas par? Pret. Man šķiet, ka ir pieņemts, bet varbūt labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Erto Kjūzo. Beidzam balsot. 13 par, 14 pret. Noraidīts. 27. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 6. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 28. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Jūzo. Beidzam balsot. 15 par, 14 pret. Neviens neaturējās. Grūzījums pieņemts. Tagad balsojam elektroniski par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Non c'è un Allora, 22 a favore, 3 contro. 22 par, 3 pret, 4 kolēģi atturējās, atzinuma uzmetums ir pieņemts un eh, sveicu autoru. Tagad balsosim par grozījumiem direktīvā par uh, prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrs atļauts tirgot regulētā tirgū. Tāpat grozījumi tiek izdarīti komisijas direktīvā 2007 šķērsvītra 14. Grozījumi bija jāiesniedz līdz 1. jūnijam Tagad mēs balsosim par atzinumu uzmetumu. Šalca kungs ir referents. Viņš ir iesniedzis trīs grozījumus, bija vēl trīs citi grozījumi, un tagad mēs ķersimies pie balsošanas. Piektais grozījums. Ja favore. Pārpret Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par piekto grozījumu. Sākam balsot. Chiuso il voto. Beidzam balsot 11 par, 18 pret, neviens neaturējās, grozījums noraidīts. Trešais grozījums, kurš par? Pret. Pieņemts. Man šķiet, ka ar tādu pašu balstu pārsvaru kā iepriekšējais grozījums. Sestais grozījums, kurš par pret? Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par pret? Pieņemts. Ceturtais grozījums. Vai par to nav jābalso? No, facciamo un check, facciamo un check sul 4. Ai. Man šķita, ka ir jāpārbauda elektroniski, saka priekšsēdētāji. Otrais grozījums, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Balsojam par visu grozīto atzinumu un eh, balsojam elektroniski. Labi, tomēr kolēģi grib pārbaudīt balsojumu par otro grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Chiuso il voto. Beidzam balsot. 17, af... 17 kolēģi balsoja pra, par, 12 pret, grozījums ir pieņemts. Fināle sulla proposta cos... Balsojam tagad par visu grozīto atzinumu un darām to elektroniski. Sākam balsot. Chiuso il voto. Beidzam balsot. 26 pār, 2 pret, viens kolēģis atturējās un atzinums ir pieņemts. Tagad mēs balsosim par. par finansējumu uzņēmēju darbībai un dažādiem uzņēmumiem. Mūsu referents ir Helmuts Šolts, viņš ir iesniedzis 26 grozījumus un tāpat arī citi kolēģi ir sagatavojuši grozījumus. Šis būs visai nogurdinošs balsojums. Un priekšsēdētāja ļoti uzmanīgi sekos balsojuma norisē. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par pirmo kompromisu. Jūs vēl voto. Beidzam balsot. 15 a favore. 15 par, 14 pret. Pieņemts. Otrais kompromiss. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Chiuso. Quale... Beidzam balsot. 15 par 14 pret neviens neaturējās. Grozījums pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sestais grozījums par? pret, atturas, pieņemts. Septītais, kas par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par septīto grozījumu. Ekjūzo. Beidzam balsot. 15 a favor. 15 par, 14 pret, grozījums pieņemts. Trešais kompromiss. Kurš ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 34. grozījums. Kurš ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 10. un 38. ir identiski. Balsojam kopā par, pret, atturas, pieņemti. 11. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 39. kurš par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. Piektais kompromiss, kurš par? Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot par šo grozījumu elektroniski. Jūzo. Beidzam balsot. 16 par, 13 pret, neviens neaturējās, grozījums pieņemts. 49. grozījums, kurš balso par, pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 15. 49. grozījumu mēs pieņēmām, tādēļ par 15. nav jābalso, saka priekšsēdētāji. 49. nav, jā. No. Tomēr 49. nepieņēmām. Tas bija noraidīts, tādēļ mums tomēr ir jābalso par 15. Chi a favore? Kas par? Pret? Atturas? pieņemts. Damento. 16. grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 21. Kas par? pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Labi, sākam balsot elektroniski par 21. Aperto. Beidzam balsot. 15 par, 14 pret, pieņemts. Emendamento 22 e 41, che sono identici.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 pret, atturas pieņemts. Pārbaudīt. Labi, balsojam elektroniski par 44. Sākam balsot. Aperto. Sākam balsot. Kjūzo. Beidzam balsot. 15 par, 15 pret. Noraidīts. 45. Kas par? Dro. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 45. grozījumu. Jūzo. Beidzam balsot. Il y a un vote de plus. Il y a un vote en plus, une carte, una carte in più. Vai visi ir ievietojuši balsojuma kartiņas? Tēri, non c'è scritto. Mm. Tik gandrīz tā kā tāds uh, detektīvs stāsts iznāk, mēs nesaprotam, kurš par ko ir nobalsojis. Let's say something to the chair. Um, we're privileged to have uh, Mums tiešām ir liela privilēģija, ka šeit ir Klaisa kungs, uh, kurš ir pie politiskajām partijām nepievienojas deputāts. Tādēļ ir šis viens papildus balsotājs. Klaisa kungs šeit no manas pakreisi. Tā kā patreiz balso 30 cilvēki, nevis 29. Saka. Tātad krāvs. Nu Esmu patiešām gandarīta, ka Klāsa kungs arī ir mūsu vidū. Pateicoties jūsu paskaidrojumiem, es tagad esmu labāk informēta. Mm, es skatos, ka mēs pat esam atraduši vainīgo, kurš tad īsti ir vainīgais šajā detektīvu stāstā. Jā, ja, dank jums, vara voorzitter. Priekšsēdētāji saka, Kleisa kungs, es aizstāju Blekālī kungu un Lepenes kundzi, kas ne, nevarēja ierasties, un īstenībā mēs to arī paziņojām, un pie grupām nepiedarošie deputāti par to paziņoja komiteja. Bugālī kungs to izdarīja vakardien. Certamente sì, ma non avendola vista fino a poco tempo fa, pensavamo che ci fosse. Labi, bet es jūs nepamanīju, es tikai tagad jūs ieraudzīju. Man šķīta, ka kaut kas te nav īsti kārtībā, saka priekšsēdētāji. Labi. Tagad vairs mums nebūs problēma. 15 pār, 15 pret. Līdz ar to grozījums noraidīts. Tas bija 45. Tagad 46. 46. Chi è a favore? 46. Kas par? Lūdzu, celiet roku augstāk, lai varu saprast. Kas pret? Tomēr būs jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 favor. 15 par, 15 pret, noraidīts. 47. grozījums, kurš pār? Pret. Pieņemts. No, il 47 è impossibile, il PPE è d'accordo. Se le PPE sono d'accordo, c'est impossibile. ETP grupa balsoja par 47. ir pieņemts. Mums nevajag to pārbaudīt. 48. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais kompromiss. Par svītrošanu. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. E, sette. Pār septīto kompromisu. Voto chiuso. Beidzam balsot. 16 kolēģi nobalsoja pār. 14 pret. Neviens neaturējās pieņemts. 24. 51. identiski grozījumi, kas par? pret, atturas, pieņemti. Astotais kompromiss, kas par pret, atturas, noraidīts. 26. kas par pret. Vēlties pārbaudīt? Sākam balsot elektroniski par 26. Promesa. Sul compromesso 8? Sul compromesso. Vai par astoto kompromisu tomēr? Par astoto kompromisu kolēģi vēlējās balsot. Sākam balsot elektroniski. Sāk, sākam balsot un beidzam balsot. 15 par, 14 pret. Man šķiet, ka man balss netika pieskaitīts, saka kāds no deputātiem. 15 par, 15 pret, noraidīts. Jo ir taču 30 kolēģi, kas piedalās balsojumā 15 par, 15 pret, līdz ar to grozījums ir noraidīts. 26. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 9. kompromiss. Prego. Jā. Šalca kungs lūdzu priekšsēdētājs kundze, atgriežoties pie astotā kompromisa. Ja tikai 29 kolēģi nobalsoja 15 pār 14 pret, tad eh, grozījumam vajadzēja būt pieņemtam. Not, not, uh, yeah. You have to do the vote again. You can't yeah. just check, check, check again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 Redzi, redzat, paši kāds ir sākas tam, ja pārbauda. Devītais kompromiss. Kas pār? Pret. Atturas. Noraidīts. Desmitais kompromiss par. Pret. Atturas. Noraidīts. Emendamento 30. 30. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Prego. Jā, sēgat, Frau Priekšsēdētājs kundze, es gribēju teikt, ka balsojuma sarakstā ir iezadzies, eh, iezagusies kļūda un mana politiskā grupa grib balsot pret, saka Kaspārīkungs. Bet Mēs eh, varbūt varam atkārtot 30. grozījums, kas par, pret. Priekšsēdētāji tas neatiecas uz 30. grozījumu, bet uz balsojumu par visu atzinumu, saka Kaspārīkungs. Emendamento 30. Allora abbiamo detto respinta. 30. par, pret. Tronico. Balsosim tagad par visu uh, grozīto atzinumu un sākam darīt to elektroniski. Beidzam balsot. Chiuso il voto. 15 a favore, 16 contrari. 15 par, 16 pret, neviens neaturējās, noraidīts. Eh, se qualcuno vuole intervenire, do la parola, ma dentro il microfono. Ja kāds vēlas izteikties, es, protams, jums eh, labprāt došu vārdu. Jūs vēlaties runāt? Priekšsēdētājs kundze ir par vienu balsi pār daudz, kā saprot, tā ir 31 cilvēks balsojis. Dans notre commission. Mūsu komitejā mēs esam 31, jo ieradās viens viesis. Alors, petit et moyenne entre... Tātad mazie un vidējie uzņēmumi. Konkurētspēja un komerciālās uh, izredzes Klusumu lūdzu, kārtību. Un jau pavisam drīz nonāksim garā balsojuma beigās. Balsosim pār ar mazajiem vidējiem uzņēmiem, ko saskaņā ar 50. Eh, noteikumu ITRE komitejā ir balsojuši. Tātad Vinklēra eh, ir eh, ziņot eh, referenti. Ir 57 grozījumi iesniegti. Ir izstrādāt arī kompromisa grozījumi un ceram, ka šis atzinums tiks atbalstīts labāk kā iepriekšējo reizi izskatot šo pašu tēmu. Līdz šim daudz esam par šo tēmu runājuši bez konkrētiem rezultātiem. Tagad balsojam pirmais eh, grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. Eh, otrais, kas par, pret, eh, nu, pieņemts. Trešais, kas par, kas pret, pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. Otrais kompromiss, kas par, kas pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Trešais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. Te 13. grozījums. Kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Man ir nedaudz samulsinājušies grozījums. Pārējām pie nākamā, 15. grozījums. Kas par? Pret. Kas atturas eh, pieņemts? Ceturtais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturas pieņemts? 16. grozījums. Kas par? Atkritis. Šis ir atkritis. Piektais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 27. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 28. grozījums. Kurš par, pret, atturas pieņemts. 29. par, pret, atturas pieņemts. 30. par, pret, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 37. kompromiss par pret pārbaudīsim. 7. kompromiss pārbaudām. Chiuso. Chiuso. No, dovrebbe. Beidzam balsot. Tātad 17 pār 10 pret 2 atturējušies pieņemts. 34. grozījums par pret atturs pieņemts. 35. grozījums par pret pārbaudām. Chiuso il voto. Beidzam balsot. 15 pār 16 pret. Noraidīts. Astotais eh, kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 44. grozījums par, pret, noraidīts. 45. grozījums par, pret, pieņemts. 46. par, pret, atturas pieņemts. 47. par, pret, atturas pārbaudīsim. Aperto. Beidzam balsot. Astoņpadsmit pār trīspadsmit pret pieņemts. 11. kompromiss par 48. grozījums. Nē, tagad mēs 48. grozījums par pret atturs pieņemts. 11. kompromiss par pret atturs pieņemts. 53. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 54. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 55. par, pret, atturs pieņemts. 56. divās daļās. Pirmā daļa par, kur pret atturs pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, pret, atturas, noraidīts. 57. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 26 pār 2 pret 2 atturējušies pieņēmts. Apsveicu referenti. Tālāk par partnerības instrumentu sadarbībai ar trešajām valstīm. Tā Tas ir normatīvais priekšlikums eh, regulas projektām eh, par sadarbību ar trešajām valstīm. Andrikienas kundze ir referenta, 58 grozījumi ir iesniegti, 35 no referentes un 23 no citiem deputātiem. Inta komiteja šeit līdzdarbojas atbilstoši 50. Eh, reglamenta punktām. 12. grozījums par, pret atturas pieņemts, 42. par, pret atturas noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 12 pret pieņemts. 43. grozījums pār pret atturas noraidīts. 44. grozījums pār pret pārbaudām 43. grozījumu. Jūs. Beidzam balsot par 43. grozījumu. 2 par 27 pret 2 atturējušies noraidīts. Kāpēc man lika pārbaudīt? Es redzu, ka šis ir tāds sui generis veids vadīt sanāksmi, bet, nu, pārējiem pie 44. Tātad pār pret atturs pieņēmts. 13. grozījums pār pret atturs pieņēmts. Pirmais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Četri, ne. Tātad 15. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 16. par, pret atturs pieņemts. 17. pār pret atturs pieņemts. 18. pār pret atturs pieņemts. 19. grozījums pār pret atturs pieņemts. 48. grozījums pār pret atturs pieņemts atturs Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski, lai būtu droši. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 15 pār 16 pret noraidīts. Divdesmitais pār pret atturas. Tātad 20. Kurš pār? Pret, atturas, pieņemts. 49. pār? Pret, atturas, norādīts. 21. pār? Pret, atturas, pieņemts. 22. pār? Pret, atturas, pieņemts. 23. pār? Pret, atturas, pieņemts. 24. pār pret atturs pieņemts, 25. pār pret atturs pieņemts, 26. pār pret atturs pieņemts, 27. pār pret atturs pieņemts, 28. pār pret atturs pieņemts, 29. pār pret atturs pieņemts, 29. 50. pār pret atturs pieņemts, 30. pār pret atturs pieņemts, 31. pār pret atturs pieņemts. Pielikumi. Otrais kompromiss pār pret atturs pieņemts. 52. grozījums pār pret at, pārbaudām elektroniski 52. grozījumu. Pērto. Sākam balsot, beidzam balsot. 16 pār 13 pret 2 atturējušies, pieņēmts. 33 pār pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss pār pret atturs pieņemts. 54. grozījums par, pret, atturs, pārbaudam elektroniski. Aperto. Sākam balsot, beidzam balsot. 15 pār, 16 pret, noraidīts. Piedesmit sastais grozījums pār, pret, atturs, noraidīts, noraidīts. Ceturtais kompromiss par, par, es jau steidzos notikumiem pa priekšu, tagad pret, atturs, pārbaudam elektroniski. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot, beidzam balsot. 25 pār 6 pret pieņemts. 58. pār, ne, tātad pār. Pirmais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 36. grozījums pār pret atturs pieņemts. 37. pār pret atturs noraidīts. Otrais grozījums pār pret atturs pieņemts. 38. pār pret Pārbaudam elektronas 38. grozījums. Apērto. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 14 pret. Pieņemts. Trešais grozījums pār. Pret Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 24 pār 7 pret pieņemts. Trešais grozījums pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par pret atturs pieņemts piektais grozījums pār, pret, atturs pieņemts sastais pār, pret, atturs pieņemts 39. pār, pret, Pārbaudīsim elektroniski 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pār 16 pret, noraidīts. Septītais grozījums. Ne, septītais grozījums. Septītais grozījums. Par, pret, atturs, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Devītais pār, pret, atturs, pieņemts. Četrdesmitais pār, pret, atturs, pieņemts. Četrdesmit pirmais pār, pret. Pārbaudīsim elektroniski 41. grozījums. Beidzam balsot. 16 pār 14 pret. Pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturs pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturs pieņemts. Un tagad balsojām par rezolūciju kopumā elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzām balsot. 24 par, 4 pret, 2 atturējušies. Atzinuma projekts pieņemts. Apsveicu referenti Andrikienas kundzi. Tagad kopīgu nosacījumu izveidošana, lai uh, ieviestu Eiropas Savienības instrumentu arī darbībai. Tātad uh, horizontālās normas uh, eh, aizstāda iepriekšējos instrumentus, kas attiec uz ārējiem jāsdarbības instrumentiem Andrikienas kundze ir referente. 29 grozījumi no pašas referentes iesniegti. Sāksim ar otro grozījumu. Kas par? Atvainojiet? Andrikienas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es aicinātu balsot blokā par visiem grozījumiem kopā. Nē? Šķiet, ka kāds iebilst. Tad balsosim blokā? Nē, pret to kāds izteicās. Tātad eh, to eh, kāds neatbalstīja, balsosim tad 5 minūtes ilgāk. Kas par otro grozījumu? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais grozījums. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Piektais grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. Sastais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Septītais, kas par pret atturas pieņemts. Astotais, kas par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 11. grozījums, kas par pret atturs pieņemts. 12. kas par pret atturs pieņemts. Tagad balsojam blokā par 13, 14, 15 un 16 grozījumiem, kas par pret atturs pieņemti. 17. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts. 18. kas pār pret atturas pieņemts. 19. grozījums, kas uh, pār pret atturas pieņemts. 7. Uh, apsvērums, 1. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par uh, dokumentu kopumā, sākam balsot elektroniski. Ekjūza. Beidzam balsot. Divdesmit trīs pār, četri pret, divi atturējušies. Atzinums pieņemts. Apsveicu referenti. Pirms pievienošanās palīdzības instruments. Eh, balsosim par afetācinumu, par priekšlikumu eh, parlamentu un padomas regulai, izveidojot pirms pievienošanās palīdzības instrumentu. Referents Vinklera kungs ir eh, tātad vairāki grozījumi iesniegti. Par tiem balsosim. 20. grozījums, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam lūdzu balsot elektroniski. Beidzam balsot. 13 pār, 18 pret, neviens nav apturējies. Noraidīts. Kas par? Pret. Atturs eh, pieņemts. 22. Tas ir atkritis. 23. kas par, pret, apturas, pieņemts. 24. grozījums, kas par, pret, apturas, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Par 24. grozījumu. Beidzam balsot. 12 pār 16 pret, 2 atturējušies, noraidīts. Trešais, 25. grozījums ir savietojami, kas ir par, pret, atturas, pieņemti. 26. grozījums atkrits, ja nemaldos. 4. grozījums, kas par, vajadzētu balsot atsevišķi. Vajag balsot par 25. grozījumu atsevišķi. Tātad balsosim par 12. saka priekšsēdētāja. Alors, on va voter. Balsosim par 25. grozījumu, kas ir savietojams, bet uh, vajadzētu, ar, lai arī ir savietojams, nav identisks. Un uh, vajadzētu tā tad pārbaudīt šo balsojumu, kas pār 25. kas pret, kas atturas pieņemts. Tagad šķiet, ka visi ir apmierināti, tā kā 26. ir atkritis, tagad balsosim par 4. grozījumu. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 27. Un 28. ir savietojumi, bet atšķirīgi. Kas par 27. Kas pret? Atturās. Noraidīts. 28. Savietojums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts divi savietojumi grozījumi, viens tiek pieņemts, viens noraidīts, nu lūk, dzīves mistērijas mūsu acu priekšā. 29. ir atkritis, balsojam par 30. kas ir par, kas pret, kas atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot un beidzam balsot. 8 pār 23 pret neviens nav atturējies, grozījums noraidīts. Piektais grozījums, kas pār? Pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu. Par piekto grozījumu nobalsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Vai noraidīts? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 12 pār 16 pret divi atturējušies noraidīts. Sastais grozījums, kas par pret atturas pieņemts, septītais, kas par pret atturas pieņemts, 32. kas par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums, kas par pret atturas Atturas. Pieņemts. 33. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 15 pār 16 pret noraidīts. 9. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Šķiet, ka pieņemts. Desmitais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Divpadsmitais. Kas par? Pret atturas noraidīts. Vai vēlties pārbaudīt elektroniski šķiet, ka nē. 13. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 14. kas par pret atturas pieņemts. 15. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 16. kas par pret atturas pieņemts vai noraidīts. Noraidīts tomēr. 17. kas par pret atturas noraidīts. 12. grozījums, kas par pret Atvainojiet, saka priekšsēdētāji, otrais, kas par, pret, atturas, pieņemts. 18. kas par, pret, atturas, noraidīts. 19. kas par, pret, atturas, noraidīts. Gala balsojums par grozīto atzinumu sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Divdesmit četri pār, divi pret četri atturējušies. Aplausus apsveicam referenti. Nākamais stabilitātes instrumenta izveide ir jābalso par AFED priekšlikumu attiecībā uz stabilitātes instrumenta izveidi. Mūsu uh, atzinumu sagatavoja abāda kungs un ir iesniegt arī vairākie grozījumi. Desmitais grozījums. Kas par pret atturas noraidīts? Devītais grozījums. Kas par pret atturas Noraidīts. Nē, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Devītais grozījums. Šķiet pieņemts. Beidzam balsot. Nu jā, 26 pār. Uh, absolūtais vairākums par. Pirmais grozījums tālāk. Kas par? Pret atturs pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Otrais groz kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 13. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 14. kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 15. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 16. kas par pret pieņemts. 5. ir atsaukts. Sastais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Septītais par pret atturs noraidīts. Astotais grozījums, kas ir par pret noraidīts. Gala balsojums. Lūdzu, gala balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār, 4 pret, neviens nav atturējies. Pirms 32. darba kārtības uh, punkta balsojumu. Pēdējais ir par, par viltošanas novēršanas tirsniecības nolīgumu. Man tagad saka, ka ir jāpaskaidro nedaudz situācija. Pēdējais balsojuma punkts ir par eh, viltošanas novēršanas tirsniecības nolīgumu. Uh, Referents Dēvids Mārtiņš aicina, lai mūsu komiteja plenārsēdē aicina noraidīt šo nolīgumu. Vispirms balsosim par grozījumiem, pēc tam par rekomendāciju projektu. Priekšsēdētājs kundze, es gribētu atsaukt savu pirmo grozījumu. Tātad eh, otrais ir identisks. Arī Fjellnera kunga tādā gadījumā grozījums ir atsaukts. Abi divi. Pirmais un otrais grozījumi ir atsaukti. Tādā gadījumā ir jāskatās te ļoti uzmanīgi līdzi. Jā, ja Trešais grozījums tiek pieņemts tad gala balsojums par rekomendāciju projektu tiek uh, aizturēts līdz uh, brīdim, kad tiks zinām, tap zināms uh, tiesas lēmums. Ja trešo grozījumu noraidām, tad gala balsojums būs par uh, sākotnējā referenta rekomendāciju projektu. Par referenta uh, Eh, ne jau oriģinālā referenta, bet par referenta oriģinālo jeb sākotnējo rekomendāciju projektu balsosim. Tātad tagad balsojam par trešo grozījumu. Kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Uzoļ voto. Beidzam balsot. 13 par, 19 pret. L'emendamento è respinto. Grozījums noraidīts. Vai jūs varētu lūdzu uzskaitīt 32 vajadzēja balsot, balsoja tikai 31, balsojums ir jāatkārto. Nē, tieši pretēji, 32 balsis ir iesniegts, kamēr balss tiesības bija 31. Un doit répéter. Balsojums jāatkārto, jo uzradās viena mistiskā papildus balss. Sākam balsot. Le vote, ils sont ouverts. Le vote. Balsojam, beidzam balsot. Tagad viss kārtībā. Nu, jūs taču saprotiet, ka mašīnu neapmānīsiet. Nu, tagad viss ir labi. 12 pār 19 pret. Neviens nav atturējies. Tātad grozījums pieņemts, saka priekšsēdētāji. Nē, nē, Tātad, šis grozījums ir noraidīts, tad saka priekšsēdētāji, ir noraidīts. RGT, Levot Vigna. Tiešām noraidīts. Un, kā jau iepriekš norādījām, mums vajadzēs tad tālāk balsot. Bet kāpēc man ir jāsaka, ka tas ir pieņemts, saka priekšstādātāji, ja esam noraidījuši šo grozījumu?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 piemērus, kur bieži vien sakot ko vienu, īstenībā mēs pasakam ko pilnīgi pretēji. Nu, bet katrā ziņā es ceru, ka jūs esat gudrāki kā es, un es vienkārši jums nolasīšu, kas man ir jāsaka. Tātad, ja trešais grozījums tiek noraidīts, tad gala balsojums pār rekomendāciju projektu. Un to jau iepriekš minēju. Tātad, ja tas tiek pieņemts tad parlamentāts aicina noraidīt aktā. Bet, ja tas tiek noraidīts, tad rezultāts ir to noraidīts. Tad jums ir ceru, ka situācija skaidrāka. Sāksim balsot. Sākam balsot. Pār visu ieteikumu kopumā. Beidzam balsot. Deviņpadsmit pār, divpadsmit pret, neviens nav atturējies, esam pieņēmuši. Sì. Si vous voulez lire Afak et Menes, ah, tranquille. Ah, mais... Nous avons deux points. E per questi fanno. E sortire i giornalisti. Prego i giornalisti di uscire dall'aula. Lūdzu žurnālistu zāli pamest preses konference sāksies pēc 15 minūtēm. Un kolēģi, vai jūs arī, dzan, varētu palīdzēt veicināt to, ka žurnālisti pamet zāli? Darbie kolēģi, lūdzu, palieciet savās vietās. Sēde jāturpina. Žurnālistu eh, tiem savukārt sāksies preses konferences pēc 15 minūtēm. Eh, lūdzu, jūs doties uz preses zāli. Vokāli. <laughs>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 Pretējā gadījumā bez austiņām nedzirdēsiet, ko saku. Lūdzu, palieciet savās vietās. Sēde nav beigusies. Bet, ja jūs gribat doties uz preskonferenci, tad lūdzu dariet to ātri un nerunājot, jo šeit darbs ir jāturpina. Allora, possiamo cominciare con questo nuovo punto.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 Mums ir jāturpina komitejas sēde. Peut-être que sera mieux. Merci. De, de faire une petite suspension. VHS Ground Floor. VHS Ground Floor. VHS Ground Floor. Okay. Noi andiamo avanti adesso. Eh, sì, sì, andiamo. Bene, riprendiamo il... Atsāksim darbu. Vēl palikuši pāris, bet interesanti darbkārtības punkti. Digitālās brīvības stratēģija Eiropas Savienības ārpolitikā. 8. februārī interkomiteja ar AFET komiteju organizēja plenārsēdi pār digitālo drošību Eiropas Savienības ārpolitikā par uzņēmēju atbildīgi tika runāts četros semināros, kas par šo tēmu tika sasaupi. Marieķie Šāke ir sa sagatavojusi um, no AFET atbildīgās komitejas uh, E, izstrādājusi atzinumu, un no mūsu komitejas savukārt atbildīgā ir Anēlija Andersdotere. Un tad e, būs pirmais e, mā viedokļu apmaiņa mūsu starpā došu vārdu Amēlijai Andersdoterei, mūsu referentei, kas varētu mums nedaudz pastāstīt par šo tēmu. Ordförande, för att jag får eh, möjligheten att tala här. Eh, det här... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pagodināta, ka varu tagad iepazīstināt jūs ar atzinumu par Marīķis Hākas ziņojumu, ko viņa sagatavoja ārlietu komitejā. Mēs runājam par stratēģiju, kas veltīta digitālajām tiesībām trešajās valstīs. Mūsu komiteja bieži vien ir atbildīga par jautājumiem, kas skar arī trešās valstis, un, protams, mums vajadzētu runāt arī par tirzniecības aspektiem. Visi taču zina, ka komercija un tirzniecība tiešā veidā ietekmē mm, situāciju trešās valstīs un arī piekļuvi jaunajām tehnoloģijām un dažādiem jaunajiem saziņas līdzekļiem. Piemēram, arī internetā tiek tirgotas dažādas preces un tas paver pavisam jaunas iespējas, kas līdz šim nebija pieejamas. Tas, kas notika tuvajos austrumos pēdējā gada vai pusotru laikā, pierāda to, kā jaunās tehnoloģijas rada jaunas iespējas. Cilvēki tur var ne tikai izteikties, bet eh, pateicoties jaunām tehnoloģijām, var arī nospiest uz ceļiem jaunos varmākus. Protams, arī jārunā par Eiropas Savienības stratēģiju nemateriālo tiesību jomā trešajās valstīs. Eiropas Savienība, protams, šeit ļoti daudz ko var ietekmēt. rodas arī startautiski tirgi, starptautiskas eh, kompānijas, kurās var piedalīties arī Eiropas Savienības dalību valstis. Ja runājam par uh, intelektuālā īpašuma aizsardzību un autortiesībām, ir valstis, kas uh, šajā ziņā nav pietiekam elastīgas. Katrā ziņā es ceru, ka nākamo mēnešu laikā mēs par šo jautājumu diskutēsim vairāk un gaidīšu ar nepacietību arī turpmākās diskusijas ar kolēģiem. Paldies! Grazie! <clears throat> Benissimo! Paldies! Gribēju pavaicāt, vai kāds no komisijas atrodas zālē. Ēnu referents, lūdzu. Thank you, madam. Thank you. Priekšsēdētāja. Not only the shadow. Es esmu nevien ēnu referente mūsu komitejā, bet tāpat uh, arī ēnu referente AFET komitejā. Es gribu labprāt uzklausīt kolēģu viedokļus. Uh, es esmu arī sagatavojusi dokumentu. Uh, kas ir pieejams gan ēnu referentiem un ja, piemēram, arī uh, nozares pārstāvi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi un citi interesanti vēlētos ieklausīties uh, tajā, kas mums ir sakāms, es labprāt arī viņiem piedāvātu informāciju, protams, arī uzklausīt viņu nostādnes, jo šoreiz mums vajag ne tikai runāt, bet arī uzklausīt pārējos. Paldies! dare la parola alla Commissione. Lūdzu, vārds komisijai. Glorioso, credo. Glorioso, kungs. Parli. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Līdzīgi kā Šākas kundze, šoreiz esam ieradušies, lai klausītos, nevis lai tik daudz runātu paši. Protams, mēs uzmanīgi sekojam Šākas kundzes aktivitātēm visā ziņojuma tapšanas laikā. Protams, ir izmantota jauna stratēģija, lai varētu veicināt tehnoloģiju izmantošanu, tādā veidā arī labāk aizstāvot cilvēktiesības. Kā teicu, Eh, domāju, ka man tagad nevajadzētu detalizēti izklāstīt visu, ko mēs esam veikuši. Es labprātāk uzklausītu komitejas deputātus. Paldies! Merci. Vulēna. Euh, Paldies. Lūdzu. Šķiet, ka neviens vairs nevēlas izteikties. Un va, allora. Rapporteur Madame Šek. Šākas kundze. Verdi la Madame Andersdotter. Andersdotters kundze ir no zaļo politiskās grupas. Viņa ir atzinuma autore. Tagad daži vārdi par paredzētajiem datumiem. 19., 20., 21. jūnijā mēs par to spriedām, un 11. 12. jūlijā par to spriedīs ārlietu komiteja. 19. jūlijā ir jābūt iesniegtiem visiem grozījumiem, tad jānotiek līdz pusdienas laikam. Balsojums komitejā ir plānots 17. 18. septembrī un AFET to ir paredzējuši darīt 20. septembrī. Tagad nākamais darbkārtības punkts. Eiropas Savienības piekļuve starptautiskajai kokvilnas konsultāciju komitejai. Esmu referente, mēs esam uh, konsultējušies ar dažādām iesaistītajām pusēm, un jāsaka, ka šis ir tāds visai īpatnēs uh, starptautisks uh, veidojums, starptautiska struktūra, kas pievēršas tieši jautājumiem, kas saistīti ar kokvilnu. Vienā no iepriekšējām sanāksmēm mēs apmainījām apmainījāmies ar viedokļiem, ar dažādiem interesantiem, un mēs eh, vienojāmies, eh, ka šodien arī apspriedīsimies par šiem jautājumiem. Mēs runāsim par ieguvumiem, par zaudējumiem un arī esmu pārliecināta, ka joprojām ir vairāk jautājumu, kas ir jāatrisina un. jārunā par subsīdijām, eksporta atlīdzību, Dohas sarunu kārtu, e, vides apstākļu pasliktināšanos un daudziem citiem pakārtotiem tematiem. Kā referente. Es jau nedaudz izklāstīju savu viedokli un mēs eh, komitejā gribam parūpēties, lai gan eh, ražotāji, gan pārdevēji varētu sastapties un apmainīties ar viedokļiem un padome. Polija, Francija, Grieķija un citas valstis ir reaģējušas uz šo jautājumu, un vēl būs viena tikšanās 30. janvārī. Eiropas Savienība pārņems šo līgumu kā vienota struktūra, un es gribēju teikt, ka īstenībā katram būs tikai viena balss, tātad viens cilvēks, viena balss, lai varētu piedalīties. Es gribēju teikt, ka varbūt šī metode ir nedaudz novecojusi, bet tā bieži vien tiek izmantota starptautiskās organizācijās. Un, eh, ja ir jābalso par sarežģītiem jautājumiem, tad ir grūti izmantot šo viens balss principu, it sevišķi, ja ir tādi pārstāvji, kas eh, neņem vērā šo svērto balsu principu, bet izmanto tādu ciparu balsošanas eh, sistēmu domāju, būtu patiešām ļoti laba zīme, Ja mēs labāk varētu organizēt kokvilnas pārdošanu, tirdzniecību, bet noteikti ir jāievieš stingrāka kontrole. Mēs uh, esam konstatējuši arī uh, daudz faktus, kas mums nodara daudz raižu. Bērni tiek izmantoti kā vergi, uh, viņi uh, nebauda nekādas privilēģijas, uh, sociālas privilēģijas, kas pienāktos šajā nozarē strādājušiem, un bieži vien viņiem pat ir liekta iespēja doties uz skolu. Uh, Bet, protams, jums ir arī jāapzinās, ka šāda balsošanas sistēma e, ir visai neizdevīga. Ir astoņas valstis, un tam būs e, katrai tikai viena balss, un, protams, tas būs visai neizdevīgi. Un, tad mēs varētu iestāties šajā organizācijā kā Eiropas Savienība, kā vienots vesels. Jums tas ir jāpārdomā un jāpaturprātā tad, kad sagatavosiet savus grozījumus, lai mēs varētu šo problēmu pēc iespējas veiksmīgāk attīstīt, atrisināt. Un e, ir arī ekonomiskas dabas problēmas. Eiropas Savienībai būs uh, Eh, būs jāpiešķir arī kompensācijas, kas būs papildus eh, kompensācijas, un, protams, tas viss izmaksās dārgāk. Un, protams, mēs piedzīvojam budžetu un parādu krīzi. Tādēļ, lai arī labāk pārvaldītu savus finanses, mums ir nepieciešama cita balsošanas sistēma. Uh, un jāpadomā par citu ekonomisko ieguldījumu veidu, nekā tas ir bijis aprobēts līdz šim. Ja tiks ieviesta paredzētā balsošanas sistēma, Eiropas Savienība būs pārstāvēta arī citās nozarēs. Domāju, ka mūsu rīcībā nav pārāk daudz laika. Nu, kēsta, prima di tutto l'onore. Protams, eh, es labprātāk uzklausītu kolēģi izteikums. Eh, Čūtis kungs. Es... Paldies. Eh, jā, nu, gribēju teikt, ka zāli ir būtiski stāvgrūdām pilna. Gribēju jūs darbu uzteikt un Man šķiet, ka jūs ļoti labi uzsvērāt, kādi būs Eiropas Savienības ieguvumi, ja tā kļūs par šīs organizācijas dalībnieci. Protams, cenu svārstības, bērnu eksploatācija, eh, piedāvājumu un pieprasījumu nelīdzsvarotība, augsnes degradācija, tās visas ir pietiekami nopietnas problēmas. Uh, Mums ir jāsaprot, kāds ir Eiropas Savienības tirzniecības un komercijas um, galvenās uh, vadlīnijas, un ja mēs būsim uh, šīs padomas sastāvā, mums patiešām būs arī vairāk pilnvaru, mums būs kas sakāms šajā dialogā, tad, kad uh, tiks runāts par kokvienu tirdzniecību. Protams, tādā veidā, kā jūs pareiz minējat, Eiropas Savienībai būs lielāks spēks un tajā vairāk ieklausīsies ir eh, konkrēts valstis, eh, kas jau ir ECOK eh, dalībvalsts, piemēram, Uzbekistāna, un arī Uzbekistānā joprojām bērni tiek spiesti strādāt kokvēlnes novākšanā. Es gribēju teikt, ka ir sagatavots arī atzinums par uh, Eh, Eiropas Savienības tirdzniecību ar Uzbekistānu, uzlabojot eh, dažādas normas visā ražošanas ķēdes garumā. Gribēju vēlreiz pateikties un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mūsu politiskā grupa atbalstīs jūsu ziņojumu. Balsos par. Paldies. Lukas eh, Čutas kungs. Domāju, ka mums noteikti visiem ir e, jāstrādā pie tā, lai cīnītos pret bērnu darbu. Nu, sāksim varbūt ar kokvilnas ražošanas nozaru un pēc tam varam e, cīnīties pret šo parādību arī citās nozarēs. Mums patiešām ir jāsāk jau aktīvi darboties. Un Kēlers kundze lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies par darba dokumentu. Man ir tikai daži jautājumi par darba dokumentu. Eiropas Savienībā tikai Spānija un Grieķija joprojām ražo kokvilnu un īstenībā uh, dara to pateicoties visai nozīmīgām subsīdijām, bet šīs valsts tāpat ir arī ekok dalība valsts. Es eh, gribēju uzzināt. Uh, Kā tad komisija varētu parūpēties par uh, Spānijas un Grieķijas interešu aizstāvību, ja tā kļūs par uh, ECOK uh, daļu vai dalībnieci? Tāpat eh, tiek eh, runāts, ka ir jācīnās pret eksporta ierobežojumiem un eh, pārliecīgām subsīdijām. Tas viss ir burtiski vienā fragmentā, vienā teikumā pateikts. Es nezinu, kāpēc tas ir salikts kopā. Vai jums šķiet, ka eksporta ierobežojumi varētu ļaut valstīm vairāk spiest uz kvalitāti, nevis uz kvantitāti ražojot kokvielu?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 Darba dokumentā jūs runājat par patenta nolīgumu, lai varētu uzlabot kokvienu ražoš kokvienas ražošanas apstākļus attīstības valstīs. Bet Malī, Benīnā un Čadā eh, jāņem vērā, ka tur situācija ir ļoti smaga, tās, ir, eh, tās piedar pie visneatīstītākajām valstīm un tām ir grūti eh, iespiesties, iekļūt jaunajos tirgos. Kāds papildus ieguvumus un stimulus jūs varat piedāvāt tieši šīm valstīm? Onorevole Keijs. Kei kungs, lūdzu. La commission questo? Sì. Ah, prego, com komisijai došu vārdu tagad, lūdzu, komisijai. Uh, thank, thank you very much. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu teikt, ka mēs apsveicam Muskardīnī kundzes ziņojumu un mēs noteikti atbalstītu piedalīšanos šajā konsul, eh, kokvilnas konsultīvajā padomē, un tie jautājumi, par eh, kuriem savā eh, atzinumā runā Muskardīnī kundze, sakrīt ar tiem, ko apspriežam padomē. Mēs gatavojam lēmumu projektu, ka, kurā tiek rekomendēta pievienošanās šai padomē, bet tur ir īpaši iet runa par balsošanas tiesībām un par iemaksām un tās lietas noteikti tiks apspriestas arī turpmāk. Rekomendācija ir iestāties kā vienam loceklim ar vienu balsi un vienu biedrnaudas iemaksu, bet tas varētu mazināt mūsu ietekmi, jo patreiz mums ir 7-8 balsis, bet pēc tam mums būtu tikai viena, tā kā vajadzētu par to padomāt. Kā tik norādīts, balsošanas struktūra šajā padomē ir viena no senākajām. Un eh, balsošanas sistēma ir visai sarežģīta un īpatnēja. Tas nozīmē, ka mēs varētu censties varbūt mainīt šo sistēmu pēc tam, kad iestāsimies padomē. Tālāk bija jautājums par to, kā mēs varētu nodrošināt Eiropas Savienības dalību valstu intereses, kas ir kokvilns ražotājs. Uh, Jāsaka, ka patreiz eh, mums visai laba koordinācijas eh, eh, sistēma darbojas probu grupā padomē, kur komisija pirms tā pārstāv Eiropas Savienību jebkurā no ICB sanāksmēm apspriežas ar padomi attiecīgajām dalību valstīm sagatavo pozīciju par jautājumiem, kas tiks apspriesti. Un tad tajā brīdī dalību valstīm ir iespēja norādīt uz tām problēmām, par kurām viņi vēlas, lai komisija runātu ICB. Uh, Uh, padomju tikšanās laikā. Bez tām dalību valstis, patiesībā visas dalību valstis, tiek aicinātas piedalīties arī starptautiskās kokvilnas uh, padomju sanāksmēs. Un tādējādi noteikti mēs varam arī izvērst diskusijas gan pirms eh, šo padomi sanāksmēm ar komisiju, gan arī turpmāk procesā. Mēs eh, saprotam arī jautājumus, kas saistīti ar eh, bērnu darbu izmantošanu un citām problemātiskām lietām. Es domāju, ka ja mēs pievienosimies šajā konsultatīvajā padomē un runāsim vienā balsī, tad mums būs iespēja ietekmēt šīs lietas daudz nopietnāk. Un viena no mūsu rekomendācijām noteikti būs par pievienošanos šai konsultīvai padomē. Paldies! Lielas paldies komisijai un arī kolēģiem par savu devumu. Varbūt es piepiekami skaidri neizteicos par atsevišķām lietām savā ievedu uzrunā vai arī ziņojumā, bet gribētu vēlreiz atkārtot, ka es uzskatu, ka mums ir ļoti svarīgi pievienoties šai konsultatīvajai padomē ar nosacījumu, ka mums ir pieejama tāda balsošanas sistēma, kas atšķirs no patreizējās jo, kā jau komisijas pārstāvis norādīja, šajā konsultīvajā padomē darbojas viena no sanākajām balsošanas sistēmām, un tas varētu kavēt mums veiksmīgi realizēt savus mērķus. Un ja mēs pievienotos patreiz, tad mēs no astoņām balsīm dabūtu tikai vienu kamēr, ja mēs saglabātu patreizējo dalību ar atsevišķām septiņām eh, dalību, asto, at, septiņām dalību valstīm un astoto balsu Eiropas Savienībai, tad, es domāju, mēs varētu patreiz no iekšienes izdarīt spiedienu, lai tiktu izmainīta balsošanas sistēma. Es domāju, ka Tas ir mūsu morālais un ētiskais pienākums izmantot šo savu ietekmi un aizsargāt bērnu tiesības, kā arī aizsargāt vidi, kas eh, tiek būtiski piesārņot, eh, izmantojot eh, noteiktus kokvilnas pārstrādes procesus. Katrā ziņā mums ir svarīgi, lai mēs varētu izmantot savu spēku uh, cīņā pret tām valstīm šajā konsultīvajā padomē, kas, kur tiek pārkāptas bērnu tiesības un cilvēku tiesības. Es domāju, tāda noteikti būs mūsu nostāja. Mēs esam daudz valstu kopums, kas var strādāt kopā. Un mēs gribam, lai balsošanas sistēma šajā konsultīvajā padomē būtu tāda, lai mēs varētu sasniegt savus attiecīgos mērķus, vai tie būtu biznesa mērķi vai sociālie mērķi. Tātad mēs tiksimies atkal 11. un 12. jūlijā lai apspriestu šo jautājumu. 13. jūlijas ir pēdējais termiņš grozījuma iesniegšanai, un mēs plānojam ziņojumu apstiprināt 17. un 18. septembrī, lai par to varētu uh, runāt plenārsētē oktobrī. Čutas kungs ir ēnu referents, kad Sakas kundze, Kamala kungs kā norādīts arī jums esošajos sarakstos. Es domāju, ka tādējādi esam izsmēluši šo tēmu un var pāriet pie nākamās. Kutas kungs, es ierosinu pieņemt rezolūciju par bērnu darbu un Labi. Es nezinu, vai līdz jums nonāca manas vakar uzrakstītā ziņa, bet es domāju, ka. kolēģi varētu piekrist šādas eh, rezolūcijas eh, teksta sagatavošanai. Es piekrītu tam. Sono interventi, no, <coughs> procediamo. Codice Vai kādam ir kādi komentāri? Savienības muitas kodeks. Tātad mēs eh, runāsim par mm, pārskatīto, par, par, par eh, Eiropas Savienības muitas kodeksa pārskatīšanu, lai aktualizētu regulas par eh, jauno muitas kodeksu kontekstā ar izmaiņām, kas noteikts atbilstoši Lisabonas līgumam normām. Konkrēti tas attiecās uz eh, komisijai deleģētajām pilnvarām un uh, īstenošanas pilnvarām. Es esmu atzinuma autore, tādēļ arī es izteikšos pirms pārējiem deputātiem, bet es tikai gribētu norādīt, ka Sustus kungs, Kokmārs kundze un Klārkens kundze ir ēnu referenti. Un pēc tam atklāsīsim arī komisiju. Regulas projekts, ar ko tiek izveidots Savienības muitas kodeks, ir izmainīsies uh, vairāk kārtīgi jau kopš 2008. gada un uh, vēl bez tam spēkā ir stājies Lisabonas līgums. Eiropas Savienība ir izmainījusies un ir izmainījies arī veids, kādā dalība valsts līdzdarbojas dažādās struktūrās, kā arī ir izmainīta likumdošanas procedūra, gatavojot um, regulas. Tagad mēs runājam par īstenošanas aktiem un deliģētajiem aktiem. Tādēļ arī tiek eh, pārskatīts muitas kodeks teksts, lai tas atbilstu esošajai realitātei. Tas tās ir spēkā tikai 2020. gadā. Kā jūs zinat, ir sagaidām, zinām, tāda spriedze, jo vecais muitas kodeks tika apstiprināts, bet tas nekad nebija stājies spēkā. un, bet tur bija noteikti ieviešanas termiņi vēl līdz 2020. gadām. Tas nozīmē, ka mums būs noteikti jāmaina kaut kādas minimālās tehniskās prasības, jo pretējā gadījumā mums neizdosies veiksmīgi e, realizēt šīs lietas. Un tas ir saistīts ne tikai ar harmonizācijas trūkumu, bet arī ar veselu rindu ierobežojošu normu. Un mums ir jāskatās, kā mēs varētu izmantot dilģētos aktus atsevišķu aspektu realizēšanai. Katrā ziņā tas noteikti ir jāatrunā likumdošanas tekstā. Tur iet runa, piemēram, par dažādām precēm, kur izcelsme nav zināma, kas tiek ievestas no trešajām valstīm, tālāk par interveču struktūru un veselu rindu citu normu, kas patreiz nav īsti skaidrs. Un man būtu komentārs komisijas pārstāvjiem. Tas ir, ka vai nu mēs daram kaut ko jaunu, vai arī mēs vienkārši čiežam laiku, jo mums nav nepieciešama iekšējā muitas sistēma. Mums ir jādomā tagad par ārējām Eiropas Savienības ārējām robežām. Tur ir visas problēmas. Jo patreiz mums ir ļoti maz laika, lai, teiksim, visas šīs lietas realizētu vienlaicīgi. Piemēram, ja runājam par muitas kontroli, tad muitas kontrole da, uz dažādām robežām ir ļoti atšķirīga, kaut gan tā tam nevajadzētu būt. Un ir arī dažādi veidi Eiropas Savienības uh, valstīs, kā tiek realizētas muitas procedūras. Ja to visu mēs papildinām vēl ar faktu, ka Eiropā ir neviendabīga nodokļu sistēma, tad mēs eh, redzam, ka tā visa rezultātā lielākā daļa no ienākošajām precēm vispirms nonāk tajās valstīs, kur PVN likme ir mazāka. Tur tiek nomaksāts samazinātais PVN nodoklis, bet pēc tam šīs preces tiek izplatītas visā pārējā Eiropas Savienības tirgu bez jebkādiem ierobežojumiem. muitas sistēmu harmonizēšana nozīmē muitas kontrolas sistēmas harmonizēšanu, muitas procedūru harmonizēšanu un muitas nodevu harmonizēšanu. Jo es nezinu, cik lielā mērā komisija pazina situāciju, bet mēs saņemam daudzas vēstules un jautājumus uh, no vēlētājiem, no uzņēmumiem, jo Itālijā, piemēram, ir sistēma, atbilstoši kurai importētājs nomaksā muitas nodokli, par importu un samaksā arī PVN muitas aģentām. Tad šis muitas aģents lai realizētu savas darbības, eh, izņēma arī apdrošināšanu. Un, ja, piemēram, ir kāds muitas aģents, kurš ir negodīgs un naudu ieliek savā kabatā, nevis nu samaksā to uh, muitas iestādēm, tad apdrošinātāji sēdz muitai radušos izdevumus, tad viņi samaksā Itālijas valstī. Uh, bet importētājs. Importētājām ir atbilstoši jānorēķinās ar apdrošināšanas kompāniju. Šķiet tā ir vienīgā vieta pasaulē, kur līgumam starp divām pusēm ir ietekme uz trešo pusi, kur nespēja ietekmēt līguma nosacījumus, un kur nav klāt līguma noslēgšanas brīdī, kurā vispār šo līgumu nav nekāda sakara. Mums noteikti vajadzētu izmantot šīs milzīgās priekšrocības, ko mums dod lielā Eiropa, lai nodrošinātu to, ka visa Eiropa ir politiski, ekonomiski un organizatoriski satuvināta. Un lai mums būtu tiešām vienota muitas sistēma, lai mūsu muitas struktūras darbotos atbilstoši vienādiem principiem, vienādiem, vienādām procedūrām, atbilstoši vienotam muitas kodeksam. Un tādēļ es zinu, ka komisija arī izmantos eh, mūsu ekspertu piedāvāto palīdzību. Tālāk es došu vārdu komisijai. Čiljāskī kungs. Priekšsēdētājs kundze, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, paldies, ka man dodat vārdu. Gribu norādīt, ka pirms atbildu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem un paustījām bažām, Gribu norādīt, ka mēs ļoti novērtējam, ka jums ir tik saspringta darba kārtība, e, iesaistoties abām e, atbildīgajām komitejām, INTA un IMCO, un esam konstatējuši, ka jūs esat ļoti apņēmīgi strādāt, un par to mēs esam pateicīgi Eiropas parlamentam, ka jūs šos jautājumus skatāt tik nopietni. E, šajā pārskatītajā redakcijā mēs neesam izmainījuši neko izmaināmajā kodeksā, kas iespējams būs jāapmaina vēlāk, jo daži aspekti ir neskaidri. Paldies par jūsu ieteikumiem šai jomā. Atbildot uz jūsu jautājumiem, pirmkārt pār darba laikiem. 137. pantā ir noteikumi attiecībā uz 135. punktu. Un mēģināsim par to panākt harmonizāciju Eiropā. Tas gan nav vienkārši, jo parasti uh,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 darba normas ir dalībvalstu kompetence. Pēc 137. pantā, kā jau norādīju, ir izņēmuma nosacījums attiecībā 135. pantu, un mēs centīsimies panākt pēc iespējas lielāku harmonizāciju. Kā saprotu, šis jautājums būs viens no trialogā apspriežamajiem, jo, un paredzam, ka dalībvalstis, visai daudz dalībvalstis valdīs atšķirīgus viedokļus. No otras puses, Arvien vairāk eh, sākam darboties tieši saistē pārējiem uz muitas pārvaldību elektroniskā veidā, un eh, šādā veidā muita būs atvērta 24 stundas diennaktī. Vienmēr tā būs pieejama. Pastāv arī ļoti jutīgi jautājumi, kas saistīti ar harmonizāciju. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, un muitas kodeks uh, esošais Savienības muitas kodeks ļoti lielā mērā to atspogļo. Mēs ļoti pateicamies Eiropas parlamentam par izrādīto atbalstu mums. Joprojām gan pastāv atšķirīgi viedokļi dalību valstu vidū, jo joprojām ir 27 muitas sistēmas, drīz 28 jau būs, bet mēs cenšamies panākt vismaz zinām harmonizāciju Ja tas neizdodas, mums vajadzētu vismaz tuvināt sistēmas. Joprojām aicinu saglabāt eh, tomēr ambiciozus mērķus un panākt harmonizāciju visās jomās, kur viens iespējams. Par PVN, nu, protams, ir jautājums par aplikšanu ar nodokļiem, un PVN sistēma ir atšķirīga. Mums ir visai slavens, nevienmēr labi eh, skaidros 42. noteikums Un mēs pilnībā apzināmies situāciju, sadarbojamies ar PVN kolēģiem un arī šeit cenšamies panākt pēc iespējas lielāku harmonizāciju. Nu, protams, jautājums par PVN ir daudz sarežģītāks kā par muitas kodeksu. Kodeks ir regula, kas tiek tieši piemēro dalību valstīs, kamēr attiecībā uz PVN ir spēkā tikai direktīva. Ir tomēr lielā mērā arī tā dalību valstu kompetence. Atbildot uh, uz pēdējo jautājumu, ko gribu izskatīt par maksājumiem. Muitas uh, brokeriem vai trešajām pusēm. Tas ir tirsniecības jautājums, un mēs tiešā veidā iejaukties nevaram. Uh, Nestoties to pilnībā apstāmies situāciju un centāmies uz jūsu jautājumu atbildēt arī rakstiski, jo jau iepriekš šis jautājums tika izskanējis. Kā saprotu, jūs mūsu atbildi neapmierināja, tāpēc jautājumu izskatīsim atkārtot. Paldies! Paldies jums par to un ceru no jums saņemt arī plašāku atbildes pēdējo jautājumu. Nu, ties vai kāds no mums gaida PVN harmonizēšanas ar šo regulu, mēs vienkārši gribētu harmonizēt maksājumu līdzekļus. Ja Itālija nosaka 13% PVN e un Portugālē šī likme ir 15%. Nu, tāds, tām ir tiesības to darīt, jo tas, šī, šī norma vēl nav harmonizēta. Mēs tikai gribam norādīt, ka neatkarīgi no tā, kāda ir PVN likme, maksājumus par PVN vajadzētu iekasēt vienādā veidā. Nonākot um, pie muitas vai Nīderlandē vai Itālijā vai jebkur maksājumiem jānotiek vienādā veidā. Pretējā gadījumā uh, rodas pārsteigumi vai no nu ar veidu, kā ir maksājums jāveic, vai kā tiek saņemta atmaksa. Ja uh, nepārvaldīsim šo situāciju, veicināsim uh, negodīgu konkurenci. Iztēlosimies situāciju, kad, piemēram, Nīderlande uh, nosaka zemāku PVN likmi kā visās citās Savienības valstīs. Un viņu muita sāk to iekasēt ātrāk kā citviet. Tāpat iztēlosimies, ka tiek atvieglotas bi birokrātiskās procedūras un līdz ar to, protams, ka uh, Eh, jebkurš, kas vēlēsies importēt preces Eiropā, izvēlēsies tieši Nīderlandes, tieši šīs valsts muitu. Un attiecīgi attiec, šī valsts um, gūs labumu no palielināts ekonomiskās aktivitātes. Uzskatu, ka mūsu darbā mums vajadzētu censties uh, pārvaldīt situācijas, kuras varam politiski ietekmēt. Jo, izmainot dažas lietas uh, Lisabonas līgumā, un nu, ties vai mēs palīdzēsim pilsoņiem vai pat paši sev, mēs vienkārši tērēsim laiku velti. Un Eiropas pilsoņi jutīsies vēl attālinātāki no Eiropas kā šobrīd. Uh, ņemot uh, vērā ieilgušo krīzi, iedzīvotāju ticība Eiropai arvien uh, vairāk zūd. Gribu rēģēt uz vēl vienu no jūsu komentāriem, bet es labprāt gribētu, lai arī jūs manis teikto paturat labāk prātā. Es gribētu, lai mēs neatgrieztos pie padomas ar problēmām, eh, kuras norādījām saistībā ar izcelsmes vietas norādēm. Uh, Mums vajag nonākt pie sistēmas, kas ir saprotama, kas darbojas un ko e, tās e, lietotāji reāli var izmantot. Vēl gribu atgādināt, ka 29. augustā ir gala termiņš līdz kuram, eh, tātad 21. un 2. jūlijā vēl varēsim apmainīties ar viedokļiem, bet 29. augusts ir gala termiņš, lai iesniegtu atzinumu par se... un 16. 17. septembrī būs viedokļa apmaiņa, un pēc tam septembra beigās eh, varēs eh, līdz septembra beigām iesniegt grozījumus. Un te ir aspekts, kam nevaru piekrist. Tātad noklaus, uzklausīšana aprīlī. Perché andiamo a ottobre, per cui fa settembre, andiamo a ottobre, poi il trilogo, il trilogo a febbraio. Ecco, io credo che qui bisognerà sinceramente eh, fare degli sforzi, perché se noi... Man šķiet, ka vēl pie tā ir jāpiestrādā. Jā, gribam komitejā sniegt atbalstu oktobrī un trialogs sāksies februārī. Nu, domāju, ka mums ir jāpastrādā nedaudz ātrāk un, ja iespējams, jāpanāk tas ja izskatīšana līdz beigām, līdz gada beigām. Es joprojām atceros negatīvo pieredzi ar izcelsmes vietas norādes cīņām. Katrā gadījumā atkārtotī jūlijā tiksimies un varēsim apspriest šo jautājumu. Nākamā sanāksme ir 11. jūlijā eh, no 9 līdz 12.30 un no 15 līdz 16.30 un nākamajā dienā no 9 līdz 12.30. Sēdi notiks šeit, Briselē esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Lielas paldies eh, varonīgajiem dažiem deputātiem, kas vēl joprojām ir palikuši zālē un atkārtot redzamies jūlijā uzredzēšanos.